ziņojumu. Viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Bonī ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Himenes Beserila kundze ziņojums. Pēc nobalsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais Himnes Besarela kundzes ziņojums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Bonikungu otrs ziņojums. Sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Novakov kunga ziņojums. Pēc nobalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Rozieres kundze ziņojums. Pēc nobalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es došu vārdu Rozieras kundzei. Uz īsu brīdi, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas deva savu ieguldījumu šī ziņojuma sagatavošanā un pieņemšanā. Tas bija ļoti labs sadarbības veids, un pēdējo nedēļu laikā mēs tiešām redzējām, ka arī Eiropas komisija ļoti cieši sekoja un arī mūsu piedāvājumam attiecībos iekšā tirgu, un tas bija tiešām apsveicams veids. Paldies! Paldies! Tālāk Mahalovas kundzes ziņojums. Astotais grozījums par pret. Noraidīts. Devītais par pret noraidīts. Desmitais grozījums par pret noraidīts. Vienpadsmitais par pret noraidīts. Trešais par pret noraidīts. Pirmais personāla balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par. Pret. Noraidīts. Piektais par. Pret. Noraidīts. Sastais par. Pret. Noraidīts. Jā, protams, es atvainojos, ka es nejautāju, kurš atturs. Otrais - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Par komisijas priekšlikumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Personāla balsojums par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Geier kungs ziņojams. Personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nav balsojuši, nu tad beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Rūvija kungs ziņojums. Viens balsojums, personu balsojums. Sākam balsot. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Vānas kundze ziņojums. Viens balsojums, personu balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tev kādas kundzes ziņojums. 28. divās daļās. Pirmā daļa par. Um, par pret atturas uh, pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Otro daļu. If everyone has voted, I now close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Tālāk rezolūcijas priekšlikums kopā personāla balsojums. Sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, kolēģi! Esam pabeiguši balsošanas.